Kolejnym punktem porządku dziennego Un nākamais darba kārtības eh, punkts ir jautājums, uz kur uh, ir komisijas priekšstādātāja vietnieces uh, Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības jautājumos paziņojums par stāvokli Baltkrievijā. Un tagad es vēlētos dot vārdu Eštonas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Uh, notikumi, kas sekoja vēlēšanām uh, Baltkrievijā 19. decembrī, uh, mums visiem bija šoks. Spēks, ko pielietoja varas iestādes pret saviem pilsoņiem, ir pelnījušas nosodījumu vis, un Tas arī izskanēja visā pasaulē. Es esmu tikusies ar uh, opozīcijas pārstāvjiem, pilsoniskās uh, sabiedrības pārstāvjiem, ar sabiedrības pārstāvjiem, ar tiem, kas ir ieslodzīti vai kur ģimenes locekļi ir ieslodzīti. Mēs esam izteikuši savu solidaritātu un līdzjūtību, taču ir pienācis laiks rīkoties. Es ļoti augstu vērtēju to faktu, ka parlamenta lot, deputāti jau ir devuši savu ieguldījumu un uh, Fūlers kundze jau afet Eh, komitejā pagājušajā nedēļā ir uh, nākusi klajā ar attiecīgu dokumenta projektu. Es domāju, ka ļoti svarīgi visiem koncentrēties un jādomā, ka šīs, uh, eh, kāpēc iespējas ātrāk šo situāciju atrisināt. Esmu tikusies ar opozīcijas pārstāvjiem Baltkrievijā, esmu tikusies arī ar politieslodzīto ģimenes locekļiem, esmu tikusies arī ar Martīno kungu. Uh, un uh, faktiski visas šīs sarunas neatstāja nekādas šaubas par to, ka mums ir vienots priekšstats par to, kas ir demokrātija, cilvēktiesības un cilvēktiesību pārkāpšana. Viss vēlēšanu process faktiski ir sagrauts ar šiem neproporcionāli vardarbīgo, ne, neproporcionāli vardarbīgo rīcību pret uh, protestētājiem. Daudzi no tiem, kas pēdējās nedēļās ir ieslo, apcietināti, ir atbrīvoti, taču ievērojama uh, grupa, uh, apmēram 30 cilvēki, joprojām atrodas ieslodzījumā, viņiem tiek izvirzītas dažādas apsūdzības. Un šajā grupā ir arī, bijuši, ir arī uh, prezidenta amata kandidāti. Uh, es esmu nosodījusi Minskas varu iestāžu rīcību un aicinājusi atbrīvot visus politiesis ieslodzītos, kā arī esmu vērusi, vērsies pie ECO e, pārstāvniecības e, Minskā. Esmu e, tikusi, arī sazinājusi ar Hilarijas kungu, ar Hilariju Klintoni, esmu sazinājusies ar Martīnavu kungu un iesaistījusi starptautisko sabiedrību šajā procesā. Mums ir jāsāk no pamatprincipiem. Un pirmais no šiem principiem ir tas, ka Eh, miermīlīgu aktīvistu drošība, ja pat ja tie ir prezidenta amata kandidāti, ir mūsu prioritāte. Baltkrievi mūsu uh, partneri un kaimiņi. Un izsakot bāžas par varas iestāžu rīcību, mēs nedrīkstam vērsties pret cilvēkiem Baltkrievijā. Uh, Eh, pamattiesības un cilvēktiesības ir eh, mūsu politikas pamatā, veidojot kaimiņattiecības ar Austrum Eiropas valstīm. Un mēs eh, darbojamies ar šiem partneriem tieši tāpat, kā mēs esam sadarbojušies, piemēram, ar ASV un tā tālāk un panākuši to, ka starptautiskā sabiedrība arī ir uh, eh, sūtījusi savu nosūtījumu Baltkrievijas, uh, val, uh, nosūtījumu Baltkrievijas pāris iestādēm. Mūsu reakcijai ir jādod skaidrs signāls par to, ka mēs vēršamies pret varas iestādēm un pie varas esošo pieņemtajiem lēmumiem, nevis pret Baltkrievijas iedzīvotāju iedzīvotājiem. Un mums ir jāizvēlas precīzi mērķēti pasākumi, kas vērstos pret tiem, kas ir pie varas. Bet ir jāveido dialogs un jāatbalsta pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība. Tas nozīmē, ka mēs praksē turpināsim atbalstu NVO, mēdījiem un studentiem. Un iespējams, eh, ka atvieglosim ceļošanu Baltkrievijas pilsoņiem, kas vēlas ceļot uz Eiropas Savienību. Pašlaik aizliegsim iebraukšanu Eiropas Savienībā Lukašenko kungam un virknei eh, citu amatpersonu kas attiecas uz paplašinātu uh, atbalstu pilsoniskai sabiedrībai. Esmu lūgusi savu dienestu sadarbībā ar komisiju piedāvāt pasākumus, kas būtu vērsti uz sadarbību ar mēdījiem, uh, NVO un pilsoņiem, kā arī nodrošināt stipendijas mācībām tiem studentiem, kas ir izslēgti no Baltkrievijas universitātēm un atrast arī varbūt papildus līdzekļus un finansiālu atbalstu no dalībvalstīm, lai varētu realizēt šos pasākums. E, īpaši ir jāizskata arī vīzu režīma atvieglošana. Ir, ja, mēs domājam, ka pagaidām mēs varam atvieglot vīzu saņemšanas režīmu mūsu konsulātā Baltkrievijā. Tie ir īstermiņa pasākumi. Tos mēs izskatīsim arī 31. janvāra ārlietu padomē. Taču mums ir jāizskata arī tālāk sadarbības perspektīvas ar Baltkrieviju. Mums ir jāsadarbojas arī ar citiem starptautiskajiem partneriem, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Baltkrievijai ir jāturpinās šajā daudzpusējā sadarbības mehānismā. Uh, jo mums ir jāizveido tāda starptautiska vienprātība par uh, esošo situāciju. Mums ir jākoncentrējas uz eh, cilvēkiem, uz pilsoņiem, uz pilsonisko sabiedrību, un viss beidzot ir jāizveido uh, tāds starpplāns vidusposmam sadarbībai ar Baltkrieviju mēs nepametam savstarpējo šo te rīcības plānu, bet iespējams, ka mums tas būs jāpārskat. Lūk, e, šī ir tā schēma, kuras ietvaros es piedāvāju e, strādāt tālāk, un esmu interesēta uzklausīt parlamentu deputātu viedokli. Paldies, un tagad mēs dosim ar politisko grupu pārstāvjiem Protašieviču kungs no Eiropas Tautas partijas grupas lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ārstans kundze. Startautiskie novērotāji nešaubījās, un arī mums nevajadzētu pašiem šaubīties par to, ka pēdējās vēlēšanas Baltkrievijā, kas notika decembrī, nebija godīgas un uh, taisnīgas. Šīs vēlēšanas nebija godīgas, un tā rezultātā politika, kur mēs esam īstenojuši attiecībās ar uh, Baltkrievijas varas iestādēm, nevar turpināties. Mums ir jāmaina savu pieeja. Nav īstais laiks ierastajām mm, biznesam ir pienācis laiks pieņemt jaunas lēmumus, izveidot jaunu politiku, būt izšķirīgiem attiecībā uz Lukašenko režīmu, un tā skaitā jānosaka politiskās vīzu sankcijas, un tāpat nevajadzētu izslēgt arī ekonomiskas sankcijas. Taču šīm sankcijām būtu jābūt tādām viedām. Mēs nedrīkstam pasliktināt Baltkrievijas iedzīvotāju dzīvi, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam baidīties noteikt šādas sankcijas. Mums ir arī jāapsver Baltkrievijas um, dalības um, iesaldēšana austrumu kaimiņa attiecību politikā. Un mums, mēs nedrīkstam panākt, ka uh, mums vajadzētu atbalstīt Baltkrievijas opozīciju, jo viņi ir morālie upuri, un mums ir kaut kādā veidā jāpanāk, ka viņi ir pārstāvēti šeit Briselē, un šai pārstāvniecībai būtu jāpārstāv Baltkrievijas valsti pasaulē. Un tāpat mums arī vajadzētu aicināt atbrīvot visus eh, aizturētos protestētājus, žurnālistus, prezidenta amata kandidātus. Ikvienu ir jāatbrīvo no cietuma, pirms mēs sākam domāt par sarunu atsākšanu. Un tagad Viganina kungs, sociālistu un demokrātu vārdā. Godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, paldies! Godātie kolēģi, sociālistu un demokrātu grupā dziļi nožēlo, eh, ka Baltkrievijas vēlēšanas ir izvērtušās par neizmantotu iespēju iet demokrātijas ceļu. Acīm redzot, varam teikt, ka Eiropas Savienības politika ir mm, kā pakāpeniska politika devusi zināmus rezultātus. Ja mēs e, aicinām pārmainīt savu politiku, tad mums ir jābūt uzmanīgiem, jo Eiropas Savienības e, aktivitātes ir radījušas situāciju, kad Baltkrievijā prezidenta vēlēšanas notika tomēr zināma progresa kontekstā. Piemēram, vēlēšanu naktī uz ielām izgāja daudz vairāk cilvēku nekā sākumā gaidīts. Citiem vārdiem runājot, brīvība bija lielāka, tomēr bija nu, vērojama lielāka brīvība nekā agrāk. Tagad mums ir jārīkojas skaidri un izlēmīgi. Es ar to domāju prasības izvirzīšanu Baltkrievijai tikai atbrīvot ieslodzītās personas un beigt to personu vajāšanu, kuras piedalījās protestos vai arī tos eh, līdzorganizēja. Mums šajā ziņā ir jāieņem stingra bezkompromisa pozīcija un eh, jāizklāsta skaidri un gaiši mūsu prasības, ko mēs varam darā, darīt vidējā un ilgtermiņā. No vienas puses mēs varam eh, izvairīties no attie, jaunas Baltkrievijas izolācijas. Baltkrievijas sabiedrības pārstāvji ir uz eh, svēruši, ka sabiedrības izolācija nozīmē nozīmē iedzīvotāju izolāciju. Runājot par mūsu Baltkrieviju, uz Baltkrieviju vērsto politiku, mums tā ir jāmaina. Tādā kārtā Baltkrievijas iedzīvotāji varētu gūt vislielāko labumu. Ne tikai parastie iedzīvotāji, bet arī sabiedriskās saziņas līdzekļi un pilsoniskā sabiedrība. Ja mēs mainītu savu politiku, mēs palīdzētu uh, demokrātiskām vēlēšanām. Mums ir jāsadarbojas ar uh, trešajām valstīm, piemēram, Krieviju un Ukrainu. Kā Eiroparlamentam mums ir uh, jāizmanto austrumu partnerības sniegtās iespējas, lai visas partnerības e, e, iesaistītās puses palīdzētu demokratizēt. Un tagad Vigenīna kungs. Okay. Uh... Zilā kārta, vai jūs esat gatavs atbildēt? Lūdzu, Migēska kungs. Migēska kungs, jums vārds. Paldies. Es zinu, man ir tikai 30 sekundes laika. Varbūt, ka es nesapratu pareizi, bet vai es dzirdēju pareizi, ka Jūs uzskatāt, ka demonstrācijas pēc vēlēšanām, tātad protesta akcijas par eh, viltu, pret viltojumiem un pārkāpumiem, vai jūs saskatāt šos protestus kā pierādījumu tam, ka situācija ir uzlabojusies? Eh, vismaz tulkojumā tā tas izskanēja, un man, man to tā grūti saprast, ja to jūs to tā teicāt.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 Un dažreiz eh, arī tulkojumā eh, smalkās detaļas sūd. Jebkurā gadījumā situācija Baltkrievijā ir tik tālu izmainījusies, ka vairāk cilvēki izprot demokrātijas nepieciešamību. Daudzi cilvēki vairāk ir gatavi cīnīties par demokrātiju. Vēlēšanu naktī uz Min Minskas ielās bija daudz vairāk cilvēku nekā to sākotnēji varēja gaidīt. Un eh, ne jau pateicoties politikai politiskajam režīmam. Bija tulkojuma, problēmas ar tulkojumu angļu valodā, saka priekšsēdētājs. Tad liekas, ka bija problēmas ar tulkojumu angļu valodā, vai varētu pārbaudīt to lūdzu. Uh, you... Not the translation. Okay. You understand? Yeah, okay. With microphone, yeah. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Mikrofonu, ok, ah, it's ok. Now it works. Sorry. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Es atvainojos, varbūt tas bija kāds pārpratums, saka runātājs Vigeņina kungs. Es uh, dažreiz cenšos runāt dzimtajā valodā, bet šķiet, ka varbūt par tik jūtīgiem jautājumiem tā nav īstā pieeja. Tā tad, ko es vēlējos paziņot? situācija vispār uzlabojas un aizvien lielāks cilvēku skaits apzinās, ka ir nepieciešama demokrātija, un cilvēki saprot, ka viņiem ir jācīnās par demokrātijas uh, iedzīvināšanu Baltkrievijā. Uh, Un mēs eh, domājams eh, aizvien lielākus demonstrantu skaitus arī nākotnē piedzīvosim eh, Minskas laukumos. Paldies! Tagad Kristina Ojulanda no ALDE grupas. Paldies priekšsēdētāji! Štonas kundze, mēs pilnībā varam piekrist jūsu izteikumiem. Es domāju, ir izšķirīgi svarīgi, ka Eiropas Savienība varēja pietiekami labi reaģēt uz to neveiksmi, kas tika piedzīvota Baltkrievijas vēlēšanās. Mums ir jābūt neatlaidīgiem, principiāliem, lai varētu pieprasīt Baltkrievijai ievērot visus principus. Tur tika apspiesta demokrātiska opozīcija, tika brādāts kājām cilvēktiesības un citas būtiskas pamatvērtības. Uh, Un tas, ka pasliktinās attiecības ar Krieviju. Uh, pierādīja to, ka šeit ir arī vērojama kursa māņa, jo, piemēram, Krievija teica, ka tā ir Baltkrievijas iekšpolitiskā situācija. Un jāņem vērā, ka šī Krievijas uzkrītošā vienaldzība ļoti labi raksturo jaunās tendences. Dāmas un kungi, mēs esam piedāvājuši spēcīgu pārdomātu rezolūciju, kas piedāvā veikt sankcijas pret kriminālo Lukašenko režīmu. Eiropas Savienībai ir jābūt vienotai savā nostājā, un mums ir jāparūpējas par to, lai dalībvalstis, ja tās veids kādas eh, divpusējas iniciatīvas ar Lukašenko ir pietiekami piesardzīgas. Ja mums ir jāpārtrauc eh, partnerattiecību veidošana, līdz tiks atbrīvoti visi politiskie ieslodzītie. Te pašā laikā jāturpina atbalstīt pilsoniskā sabiedrība, NVO un neatkarīgi mediju Baltkrievijā. Tāpat visas iepriekš minētās struktūras ir jāsagatavo, lai tās varētu eh, izrādīt labu pretspēru Lukašenko, lai beidz beidzot valstī tiktu organizētas demokrātiskas vēlēšanas. Runātāji turpina runāt, bet priekšsēdētājs viņu tomēr pārtrauc. Jums beidzās uzstāšanās laiks. Hautās kundze no zaļajiem lūdzu. Uh, thank you very much, President. Paldies. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka jūs pilnībā izsakāt manu viedokli, kad sacījāt, ka jūs šokēja 19. decembris Minskā. Mēs daudz cerējam, ka lēnām Baltkrievija atvērsies uz Eiropas pusi, taču uz brīdi vismaz šīs cerības ir beigušās un ir ļoti satraucoši dzirdēt par to, kas notiek Baltkrievijā. Represijas, piemēram, vakar cilvēku tiesību organizācijas Jasnā organizācijai uzbruka faktiski, notika āresti, mājas izkratīšana, un tā ir organizācija, kas bija ļoti aktīva Baltkrievijā, un tai nepieļauj reģistrāciju. Arī Helsinga komiteja ir saņēmusi brīdinājumu pēc tam, kad tie stājās sakaros ar apvienoto nāciju organizācijas pārstāvi, jo viņiem ir pārliecība, ka cilvēki, kas ir apsūdzēti, netiks tiesāti taisnīgi. Mēs arī šodien dzirdējām, ka kandidāts Saņikovs un viņa sieva, žurnāliste, Novajgazeta korespondente Irina Harile un viņa bērns Iespējams, ka bērns var palikt pie vecvecākiem, bet vecāki ir aizturēti. Es, protams, nezinu, vai šī ziņa ir patiesa, mums jāgaida apstiprinājums. Kāpēc tad tas tā notika? Kāpēc var reaģēja tā? Mums ir nepieciešama starptautiska izmeklēšana, lai saprastu visu fonu vai bija provokātori, kas sāka vardarbību, par ko tagad pārmet protestētājiem, tikai tiem, kas prasīja demokratizāciju. Manuprāt, vislabākā organizācija, kas varētu veikt šādu izmeklēšanu, būtu OECD, ja ne EDSO, tā teikt, tie ne tad apvienotās nācijas. Par jaunām vēlēšanām Nez vai vajadzētu prasīt jaunas vēlēšanas. Mums ir nepieciešams ceļš uz demokrātiju, preses brīvība, asociācijas brīvība. Pretējā gadījumā, pat ja jaunas vēlēšanas notiktu, rezultāts būtu tāds pats. Paldies, Čažnecki! Mēs runājam par situāciju Baltkrievijā. Bet mums jāvaino arī sevi. Jo, protams, mēs varam pārmest un vainot Baltkrievu režīmu un tās ierēģņus, taču varam vainot arī sevi. Vai tad nebija tā, ka Berlusconi un citi arī Gribauskaita, piemēram, Lietuvas prezidenta, zināmā mērā leģitimizēja šo režīmu. Arī Vestervēlas kunga un Žekovska, Vācijas un Polijas premjeru viesošanās ir radījusi zināmus apstākļus politiskam manevram no Lukašenko puses, neprasot no viņa nekā. Tagad mēs, protams, varam daudz ko pārmest, bet pārmetīsim kaut ko arī sev, Šolca kungs. Priekšsēdētāja kungs, uh, Aštons kundze, uh, Mana politiskā grupa nav parakstījusi šo kompromisu rezolūciju par Baltkrieviju. Es vēlējos skaidru un gaišu pateikt, ka to nevajadzētu pārprast. Nav jau tā, ka mēs atbalstītu vēlēšanu iznākumu un represijas pret savādāk domājošiem Baltkrievijā. Mums ir jāparūpējas par caurskatāmām un demokrātiskām vēlēšanām, par to, lai šeit tiktu ievērotas cilvēku tiesības. Jāņem vērā, ka, kā teica Roza Luksemburga, tas ir viens no galvenajiem galveniem priekšnosacījumiem, lai valsts kļūtu par demokrātisku valsti. Tomēr es apšaubu, vai sankcijas ir piemērots instruments, lai mēs varētu panākt politisko ieslodzīto atbrīvošanu un panātu tādu kā jaunu etapu Baltkrievijas vēsturē. Dārgie kolēģi, un es domāju, ka jums tas nav nekāds noslēpums tāpat kā man. Uh, Ja mēs runājam par politisko dialogu, mums ir jāuzstāda savas prasības. Baltkrievijas režīms nedrīkst atrunāties, eh, ka viņi eh, būtu nevainīgi. Mums ir jārunā par caurskatāmību. Visi veicamie soļi ir jāsaskaņo ar citiem ārpolitikas partneriem, lai varētu labāk sazināties ar Baltkrieviju. Man šķiet, tā ir labāka metode nekā sankcijas. Un rītdien, es domāju, ka tas uh, mums palīdzēs labāk paust savus argumentus, kā jau to pierādīja šā arī debats ar Ungārijas padomas priekšsēdētāju. Paldies, Bēlder, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you brutālās represijas, eh, politisko alternatīvu izskaušana, režīma patvaļa joprojām 2010. gadā sasniedz mūsu ausis. Un bieži vien eh, presē tas, kas notiek Minskā, tiek eh, novērtēts pārāk zemu jāņem vērā, ka politiskajā un ekonomiskajā ziņā Lukašenko ir ļoti spēcīgi saistīts ar Kremli. Jāņem vērā, ka mums ir jābūt spēcīgākiem un eh, jābūt aktīvākiem atbalstot pilsonisko sabiedrību Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās. Mums ir jāpanāk režīma nomaiņa, jāizrāda savu solidaritāti Baltkrievijas pilsoņiem, un mums ir jāveido strateģisks konstruktīvs diskusijas ar opozīcijas pārstāvjiem, jāapvieno savi uh, spēki, lai mēs varētu patreizējam varas aparātam skaudri norādīt uz viņu pieļautajām kļūdām. Un Briselē ir jāprūpējas par to, lai Baltkrievija nostātos uz demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu ievērošanas ceļa. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies runātāja individuālā kārtā un Gurēnu kungs uz pusotru minūtu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Aleksandrs Lukašenko nekad nav palaidis garām iespēju pierādīt sevi kā diktatoru. Decembrī notikušās vēlēšanas patiesībā bija tāds vienkārši iespēja viņai vēlreiz iecelt savu amatā. Un visi šeit jau cerēja, ka mir viņš tādā brīnumainā kārtā pēkšņi mainīsies. Un tāpēc, cik teiks, nu, gaidīsim, kas notiks decembrī, un notiek šīs vēlēšanas, un Lukašenko nemainījās. Un opozīcija tagad vai nu guļ slimnīcā, vai atrodas uh, cietumā. Un tādēļ Eiropas Savienība būtu jāpārdomā par to, kāda ir tās nostāja attiecībā uz Baltkrieviju. Ir pilnīgi skaidrs, ka austrumu partneru attiecībās Baltkrievijai nav vietas. Uh, tās darbību būtu jāpārtrauc. Mums būtu jāsadarbojas tikai ar pilsonisko sabiedrību. Es gaidu ārlietu padomas rezultātus, kas būs 31. janvārī, un es ceru, ka tiks piedāvāts pārtraukt Baltkrievijas darbību. Mēs nevaram dot Lukašenko veto pa jūru rest vairāk. Mūsu secinājums ir tāds, ka Euronest ir jāizmanto kā ārkārtas situācija. Paldies! Kirjus Palekis, ja dvjomis leptā. Paldies, Paļets kungs, divi ar pus minūtes. Gerbiamā augšto įgaliotinė, Europos parlamento rezoliucija, dėl kurio. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Aštons kundze. Rezolūcija, par kuru mēs balsosim rītdien, īstenībā ir instruments, kas varētu raidīt pareizo signālu gan Baltkrievijai, gan visai pasaulē. Kas notika 19. decembrī? Mēs nevēlamies atgriezties pie tā laika noteikumu, notikumiem. Mums ir jāparūpējas par tiesiskas valsts principu ievērošanu. Un galvenais priekšnosacījums ir politisko izslodzīto atbrīvošanu. Un ir, ja jāprūpēs par to, lai netiktu turpināts spiediens uz brīvo uh, presi un uh, opozīciju, bet mēs nedrīkstam sodīt Baltkrievijas pilsoņus un vajadzētu izvairīties no ciešanu radīšanas Baltkrievijas tautai. Un, ja mēs runājam par ekonomiskajām, kulturālajām un uh, sociālajām attiecībām ar šo valsti, tad arī tās nevajadzētu iedragāt, jo tas Eh, tie ir tikai instrumenti, kas varētu tai palīdzēt nostāties uz pareizā ceļa. Dialogs ar Baltkrieviju pēdējo gadu laikā ir nes, nesis arī daudz uh, darba augļu, un daudzi Baltkrievijas pilsoņi vēlas ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Tas arī skaidri un gaiši ir jāpasaka Mīnskā. Ir jāapgalvo, ka ir arī pro-eiropeiski noskaņoti spēki, un sankcijas eh, varētu likt pārāk smagu slogu uz tautas pleciem. Un eh, šīs tās sauktais Berlīnas mūris, tātad finanšu eh, jautājumi un vīzu režīms, jo projām ir šāds neredzamais mūrs, kas pastāv starp Austrum Eiropu un Rietum Eiropu, un ir ļoti grūti tam pārkāpt pāri. Ir beidzot jāpieņem vīzu režīma atvieglojumi, lai Ukrainas, Grūzijas, Baltkrievijas pilsoņi varētu baudīt eh, sev pienākošās brīvības un privilēģijas. Tagad eh, par vīzām eh, tiek uzlikts ļoti augsts summas, ko tikai retais var samaksāt, un īstenībā tas nav panāktās vienošanās garā, jo tas tikai plaisus starp Baltkrievu un es padziļina. Paldies! Dank u, voorzitter. In het leven. Paldies. Paldies Eh, ja mēs runājam par dzīvi un par politiku, tad cerību stariņš ir kaut kas ļoti būtisks, lai cilvēki varētu ticēt, ka nākotnē viņu dzīve uzlabosies. Tas, kas notika 19. decembrī, apdzēsa šo cerību stariņu, un uh, cilvēki cerēja, ka šīs vēlēšanas būs demokrātiskāks nekā iepriekšējās. Tāpat uh, pilsoņi zaudēja cerības, ka prese varēs kaut ko ietekmēt, un opozīcija arī panāks savu. Nē, visas šīs cerības tika vienkārši iemīdītas zemē. Diemžēl mūsu cenšanās tuvināties ar režīmu neko nav nesusi. Mums ir jāpadomā par konkrētām sankcijām pret Baltkrieviju, kas būtu vērsts nevis pret pilsoņiem, bet pret. Uh, varas ešelonu, un mēs varētu arī vīzu režīmu sankcijas vērst tieši pret viņiem, lai viņi nevarētu brīvi pārvietoties. Eštons kundze, es ceru, ka jūs kaut ko darīsiet šajā kontekstā, un ir arī jāpieprasa visu politisko ieslodzīto atbrīvošana. Parlamentam ir jādara viss, lai mēs varētu izrādīt atbalstu NVO, brīvai eh, presei un opozīcijai, un mēs nevaram uh, tikai vienmēr pūst Krievijas stabulē. Mums eh, ir jāpadomā arī par labāku kaimiņu attiecību politiku. Programma līdz šim nav bijusi pietiekami veiksmīga. Moldovas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Ukrainas pilsoņiem mums ir jāpalīdz, un tādā veidā mēs arī Krievijai varam pierādīt, cik svarīgi ir tuvināšanās Eiropas Savienībai, un tādā veidā mēs varbūt pat varētu atgriezt šo zaudēto cerību stariņu Baltkrievijas pilsoņiem. Paldies, tagad lūdzu Šulca kungs. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvis kundze, mūsu cerības, kas tika saistītas ar Baltkrievijas vēlēšanām, diemžēl tika pilnībā atspēkots. Mēs uh, piedzīvojām uh, lielu sarūktinājumu un Eiropas Savienības roka pēdējo mēnešu laikā bija tā eh, ļoti tālu izstiepta, bet diemžēl tas neko daudz nenesa un e, īstenībā uz brī, īsu brīdi mums šķita, ka vēlēšanas būs daudz maz godīgas un demokrātiskas, bet diemžēl tā nebija. Un represīvā sistoja. Represīvā sistēma tagad ir pierādījusi, ka prezidents īstenībā ir diktators. Vēlēšanas bija viena liela krāpšanās, viņa vara ir neierobežota un uh, Eh, krāpšanās vēlēšana laikā ir vienkārši smags noziegums. Valsts ielās atkal vada, valda bailes, cilvēki tiek apspiesti, ārzemju novērotāji tika iebaidīti un cilvēki tiek provocēti. Vienkārši šausminoši ir tas, ka prezidenta atbalstīts izlūgu dienests, ko joprojām sauc par KGB, eh, kas ir tāds mantojums no Staļina laikiem, joprojām turpina pastāvēt pastāvēt. ECO dalība valsts nedrīkst šādu postkomunistisku režīmu piekopt mūsdienās. Es domāju, pateicoties mūsu sagatavotajā rezolūcijā, Eiropas ārlietu ministri varēs iesaistīties pamatīgās diskusijās. Mēs runājam par politisko ieslodzīto atbrīvošanu, par medicīniskās aprūpes sniegšanu šiem cilvēkiem, ir jāizveido neatkarīga izmeklēšanas komisija, ir nepieciešams arī veikt sankcijas, ja tāda iespēja kaut ko nesīs un būti proti pret cilvēkiem, kas ir pie varas, nevis pret pilsoņiem. Mēs, protams, nevēlamies, lai uh, Baltkrievija tiktu iegrūsta atkal atpakaļ Krievijas apskāvienos. Mēs vēlamies, lai tā tuvinātos ES tas, kādas ir attiecības eh, starp Lukašenko, Medveģevu un Janukoviču, īstenībā pierāda, eh, kāda gaisotne valda šajās valstīs. Paldies, Mikārs! Paldies! Sākšu ar informāciju Hautals kundzei. Informāciju par viesna organizāciju var papildināt ar kaut ko citu. Viņi ne tikai nevar reģistrēties, policija ir konfiscējuši visus viņu dators. Un pirmdien esmu sācis vākt datorus, ko nosūtīt šai organizācijai. Komisārs kundzei, komisijai es teiktu, ir jāsāk darboties. No otras puses mums nevajadzētu izolēt Baltkrievs no pārējās pasaules. Ir nepieciešams smalki uh, soļi, jāveido pilsoniska sabiedrība jāceļ vīzu ierobežojumu, un tam mēs varētu pievērsties. Un varbūt arī kādas stipros pasākums, kurus mēs dzirdējām te. Domāju, ka mums jākombinē abas pieejas. Saršvalskis. Es domāju, ka diagnoze ir skaidra un terapija arī ir pareize. Nav tā problēma, ka mums ir atšķirīgas domas no pagātnes, bet mēs vienkārši esam rīkojušies ļoti nedroši. Acīm redzot, mums ir jānosoda represijas, jānosaka kādas sankcijas, taču ar uh, vārdisku nopēlumu mēs tālu netiksim. Mums vajag ilgtermiņu stratēģiju, jaunā ārlietu politika ir uz to virzīta, protams, un jautājums jau nav tikai par Baltkrieviju. Tas, kā mēs tiksim galā ar Baltkrieviju, noteiks vispār dinamiku arī Ukrainā, Moldovā un arī Krievijā. Pat laban ģeopolitiski, tāpat kā Ukraina, lēnam aiziet no Eiropas. Protams, mēs varam spēt kādus sankciju soļus, palīdzēt atvērtai sabiedrībai. Domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt arī vīzu režīmu, bet atcerēsimies, ka sabiedrība ir mūsu partneris, režīms ir mūsu pretinieks. Aštons kundze teica, ka mums jāpalīdz, bet mums nevajadzētu darīt tik maz kā pagātnē. Mums visiem jādara tas, ko vajadzēja darīt. Mēs varam sniegt nopietnu palīdzību, un tas ir jādara. Paldies! Halutkungs. Paldies! Št šķiet, ka inaugurācija piekdien tuvojās un ārējais spiediens to nemaina. Sabiedrība neatzīst vēlēšana rezultātus kā taisnīgus un caurskatāms, bet tas notiks un tā būs melnā piekdiena, un iespējams pēc tam būs melnā svētdiena, kad 700 cilvēki tika arestēti, tā izskaitā arī kandidāta vēlēšanās Viens no viņiem tika piesī, piekauts un uh, cieta smadzeņu satricinājumu. Es domāju, mums jāatbalsta poļu priekšlikums par vīzu liegumu un domāju, ka tas ekonomiskās sankcijas arī būtu pozitīvi vērtējams. Eiropas Savienība, protams, var izteikt savu nostāju, prasīt politisko ieslodzīto atbrīvošanu Helsinku komitejas atbrīvošanu. Un jaunas vēlēšanas būtu jāicina notikt. Runājot par nākotni, es piekrītu Aštonas kundzei un savas grupas spriedumam, ka mums ir jāpatur arī ceļš uz Baltkrieviju atvērts un jāturpina uzsvars uz pilsonisko sabiedrību. Domāju, ka šis nav tikai tāds moments Baltkrievijas vēsturē, tas ir arī Eiropas attiecību svarīgs moments. Mēs veicinājām uh, mūsu kaimiņu piesaistīšanu Eiropas vērtībām, taču tas acīm redzot nestrādās, ja nav pamatvērtību ievērošanas šais valstīs. Man liekas, ka mums ir jāuztraucas nevis par to, ka mēs ar sankcijām varam nodarīt zināmas sāpes Baltkrievijai, bet mums ir jājūt fiziskās sāpes par to, kā cilvēki ir piekauti, un tikai tāpēc, ka viņiem ir bijuši tāda pati nostāja cilvēktiesību jautājumā kā Eiropas Savienībā, un gaidīsim, ka tas mainīsies. Paldies! Paldies, tev, Šruters kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītā Eštons kundze, es jums vēlējos pateikties par to, ka esat tik ātri reaģējis uz notikumiem Minskā. Es arī paudīšu savu uzslavu par jūsu izveidoto koncepciju. Tā ir ļoti labi līdzsvarota. Tā tad eh, tiek domāts par sankcijām pret eh, tiem, kas ir atbildīgi uh, milzīgajos cilvēktiesību pārkāpumos un eh, starp tiem pasākumiem, kas ir veltīti tautas atbalstam Baltkrievijā. Es vēlējos jums pateikt, eh, ka bija eh, Minhenē arī drošības konference un Lukašenko tajā nepiedalījās. Tātad viņš uz turien netika uzaicināts un tas bija skaidrs signāls tam, ka šādiem diktatoriem nav ko meklēt startautiskās konferencēs. Prezidents, kas pats eh, sev par tādu ir pasludinājis, vājina opozīciju savā valstī un jāņem vērā, ka uh, viņa piedalīšanās šādā konferencē varētu uh, ne, ne, nedekumēt nedemokrātiskās vēlēšanas definēt kā demokrātisks. Pareizi, ka viņš uz Minhenu netika uzaicināts. Mēs zinām, ka Lukašenko ļoti ilgi atrodas pie varas, un mēs zinām, kāda ir viņa reakcija. Tā ir te, tipiska šim cilvēkam. Uh, Ja mēs runājam par humāno situāciju Baltkrievijā, mēs nedrīkstam gaidīt Eštons kundze. Mums ir nekavējoties jāreaģē un jāparūpēs, lai tiktu atbrīvoti no ieslodzījuma politiskie cietumnieki. Viņiem ir jādod viņu bērni, bērni ir jādod vecākiem, jo īsnībā šie bērni neko nav noziegušies un arī viņu vecāki neko nav noziegušies. Viņi tikai uh, izteicās par savām tiesībām. Uh, devās demonstrācijās, un eh, tas, ka viņi tika apcietināti, ir pilnīgi neatbilstoši situācijai. Eštons kundze, lūdzu, reaģējiet pēc iespējas ātrāk un savā paziņojumā pasakiet, ka mēs šeit runājam par politiskiem ieslodzītiem, nevis par noziedzniekiem, un es uh, vēlējos sveicināt Andreju Saņiko un pārējos, kas sēž cietumā. Viņiem ir jāzina, ka mēs eh, viņiem sniedzam savu solidaritāti. Paldies! Jūs, uh, kožušniek, ja, Kožešņiek kungs, lūdzu. Vāženā paņi visokā predstavitelka. Augstās pārstāvs kundzei, kolēģi. Pirms kāda Kubas totalitārais režīms neļāva Strasbūrā ierasties Sahāro balvu saņēmējiem. Un decembrī mums nācās vilties pēc tam, kad redzējām, kas notiek pēc vēlēšanām Baltkrievijā, un nav ba ir pilnīgi skaidrs, ka tāpat kā Kubā arī Baltkrievijā ir totalitārs režīms, un tagad mēs runājam, vai būtu jāliedz augstākajām amatpersonām Baltkrievijā iebraukt Eiropas Savienībā. Mūsuprāt, ir vairāk jāskatās uz Baltkrievijas iepilsoņiem, kas nekad nav baudījuši brīvību, un jau kādi mēģinājumi ierobežot šo režīmu tikai nāks par labu Lukašenko. Tādēļ Baltkrievijas pilsoņiem jāļauj iebraukt Eiropas Savienībā, bet režīma pārstāvjiem gan tas būtu jāliedz. Mums ir jāieņem ļoti stingra nostāja attiecībā uz viņiem, jo tie, kas neievēro demokrātiskās vērtības, šeit nedrīkst ierasties. Paldies Kurski kungam vienu minūtu. Paldies priekšētāji politika, ko pielāgo vairākas Eiropas valsts attiecībā uz Baltkrieviju, to starp arī mana uh, valdības politika ir pilnībā izgāzusies. Lukašenko pēdējais diktators uh, Eiropā būtībā smējas mūsu acīs. Viņš ieslēdz cietumā savus pretiniekus un līdz ar to mūsu politika nav efektīva. Mūsu centieni vienoties uz kaut ko ar Lukašenko Baltkrieviju tiek uzskatīti par uh, to, ka mēs esam padavušies viņu priekšā. Ir nepieciešams nosūtīt pilnīgi skaidru vēstījumu no Eiropas parlamenta par to, ka Eiropa necietīs to, kā tiek grauta cilvēku brīvība. Ir jāizmanto mērķiecīgas sankcijas, kas ir vērstas pret režīmu, nevis pret pilsoņiem. Pilsoņiem, opozīcijai un neatkarīgiem pašiem līdzekļiem jāsim atbalsts. Un austrumu partnerattiecību ir vai nu jāpārtrauc vai jāierobežo. Jo vairāk Eiropas būs Baltkrievijā, jo ātrāk šī pēdējā diktatūra arī sabruks. Tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Kelī kungs, es būšu ļoti stingrs, ievērošu šo atvēlēto laiku tikai vienu minūti katram. Paldies! Manuprāt, viens no galvenajiem notikumiem modernajā pasaulē ir pārēj no totalitāriem režīmiem uz demokrātiju Austrum Eiropas valstīs. Mēs jau no rīta runājam par Ungāriju, kas ir labs piemērs, un arī mūsu priekšādājs Budžekungs eh, ļoti labs piemērs šādai attīstībai. Tomēr ir cits valsts, kurās šīs pārējas nav tik veikli notikušas, un viens no piemēriem ir Baltkrievija. Un ir daudz lietas, kas ir jādara, lai šo situāciju vērstu par labu. Varētu teikt, ka viņi ir spēruši divus soļus uz priekšu, bet vienu soli apakaļ. Nesenajās vēlēšanās visticamāk viņi spēja trīs soļus apakaļ, tikai vienu soli uz priekšu. Un Ašanas kundai ir taisnība, mums jāsadarbojas ar NVO, pilsoniskā sabiedrība un starptautiskajiem partneriem, lai izdarītu spiedienu uz Lukašenko režīmu, lai viņš pārtrauktu savu diktatūru un apspiedošo režīmu. Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Demokrātijas un pilsoņu tiesību apspiešana un prezidentu kandidātu apcietināšana. Tas ir viss tik šausmīgi, ka to nemaz nevajag komentēt. Tas ir pārbaudījums ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī mūsu partneriem, kas ir stājusies ar mūsu partneru attiecībos, piemēram, Krieviju. Mums ir jāatbalsta opozīcija, mums jāatbalsta tie cilvēki, kas ir nokļuvuši apcietinājumā, mums jāprasa, lai viņi tiek atbrīvoti, un tikai pēc tam mēs varam runāt ar Baltkrieviju. Bet šie ierobežojumi nedrīkst skart iedzīvotājus. Ir jāmaina vīzu režīms, tā kā to darīja Polija, ir jāatbalsta Mm, Baltkrievijas studenti, viņiem jādod iespēja mācīties citās valstīs. Jāatbalsta arī brīva plašsaziņas līdzekļi, brīva televīzija. Mums visiem jāstrādā kopā, lai to panāktu. Paldies! Nikos Kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Acīm redzami, eh, ka Baltkrievijā eh, situācija ir attīstījusies uz negatīvo pusi. Lukašenko joprojām eh, atrodas spicē, opozīcija sēž cietumos un neviens īstenībā nevar brīvi sarunāties ar pilsonisko sabiedrību pilsoniskā sabiedrība vēlas sazināties ar Eiropas Savienību. Tāpat ir jārunā arī par brīvu presi, par uh, ieslodzīto atbrīvošanu, par opozicionāriem un aktīvistiem, kas joprojām sēž cietumos. Uh, un rezolūcijā lietas ir nosauktas pareizajos vārdos. Sākumā ir e, jāparūpēs, lai Baltkrievija kļūtu par demokrātisku valstu, un tad ir e, jāmeklē ar to atkalpinošanās. Paldies, Teno kungs, lūdzu. E, vēlēšanas Baltkrievijā sagādāja mums milzīgu sarūktinājumu, sagādāja lielu sarūktinājumu visiem tiem, kas ir sekojuši notikumiem valstī vairāk gadu garumā. Es satikos ar Baltkrievijas vēstnieku Maskavā, un viņš teica, ka īstenībā vēlēšanas atbildīs starptautiskiem standartiem, un prese varēs brīvi rakstīt par šiem notikumiem. Bet, diemžēl, Lukašenko instinkti īstenībā mūs atkal apmānīja, un šī viņa viltīgā izturēšanās īstenībā pat nebija paredzama, un to nevarēja paredzēt ne augstākā ešalona ierēģi, ne vēstnieki. Es pieprasu nekavējoties atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, atjaunot vēlēšanu novērošanas misiju Baltkrievijā, jāparūpējas, lai jaunās vēlēšanas atbilstu visiem nepieciešamiem standartiem standartiem. Protams, ir neticami, ka Mīnska kam tādam piekrist. Savādāk eh, ir jāveic mērtiecīgas sankcijas, jāiesaldē Lukašenko kunga līdzekļi, ir eh, jāierobežo viņa pārvietošanās brīvība un tās pašas sankcijas ir jāizvērš arī attiecībā uz eh, viņa ešalonu vadībniekiem. Lūdzu, Rubikungs. Rubiks. Rubika kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es no savas puses gribētu atbalstīt ashtonas kundzes ziņoto par izsvērtu attieksmi pret notikumiem baltkrievijā. mēs ļoti bieži lietojam tīri emocionālus vērtējumus un balstām tos uz emocijām. mēs runājam par politiskiem ieslodzītajiem kas ir jāatbrīvo bet vēl jau tiesa nav bijusi vēl mēs nezinām kas tur tiks kāds lēmums pieņemts tādēļ es vēl un vēlreiz lūdzu visus savus kolēģus attiekties pret tāda veida notikumiem ļoti izsvērti. divus gadus atpakaļ latvijā notika tas pats. kamēr notika mītiņš neviens nevienu ne, neliedza mītiņot bet kad pūlis provokatora acīm redzot vadīts atnāca un sāka graut parlamentu tad gan policija jaucās. tas pats bija arī baltkrievijā es gribētu ļoti zināt es tūlīt beigšu no kurienes nāk tā nauda ar ko tiek barota baltkrievijas opozīcija? tā būtu mūsu palīdzība viņiem. paldies! herr präsident! Priekšsēdētāji kungs, plašsaziņas līdzekļos mēs vienmēr rakstām par to, ka ir atkal jāievieš sankcijas pret Baltkrievijas prezidentu Lukašenko. Šīs sankcijas ne, tika nedaudz mīkstināts pirms diviem gadiem, un e, visi minēja, ka e, tuvināšanās mēģinājumi Baltkrievijā ir cietuši neveiksmi. Īstenībā tie jau sen cieta neveiksmi, e, un pēdējais brīdis bija tas, kad notika vēlēšanas Minskā. Pēdējais diktators Eiropā un viņa rīcība pierāda, ka Eiropas Savienībā joprojām tiek pārkāptas cilvēktiesības, šie cip pārlidojumi. Uh, teritoriālie konflikti un uh, pašnoteikšanās tiesības, piemēram, Balkānos, Eiropas Savienības reputāciju ir stipri aptraipījušas. Jādomā arī par Kopenhāgenes principu ievērošanu, piemēram, notiek iestājas sarunas ar Turciju, ar tādu valsti, kur cilvēktiesību jomā arī ir veicams ārkārtīgi liels uzdevumu daudzums. Un, protams, jāņem, ka Lukaš, jāņem vērā, ka Lukašenko pats ir pareipējies par savas reputācijas aptraipīšanu. Paldies! Paldies, Kalinovs kungs, lūdzu! W obliczu zwiększającego represję reżimu Łukaszenki Skatoties uz Lukašenko režīmu, kas palielina savu op, apspiedošos gājienus, mums ir uh, jāizmanto solidaritāte ar Baltkrievijas pilsoņiem, mums jāatbalsta neatkarīgi mēdīji un, piemēram, televīzija Polijā ir labs piemērs. Stipendijas studentiem arī ļoti labs piemērs, jo ļoti daudzi no studentiem ir izslēgti no Baltkrievijas universitātēm tādēļ, ka piedalās opozīcijas darbā. Tas pats attiecās uz vīzām. Vīzas uz doto brīdi ir pārāk dārgs Baltkrievijā. Mums te situācija ir jāmaina, lai viņi varētu brīvi ceļot pa Eiropas Savienību, protams, izņemot režīmu pārstāvis. Jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, tikai šāda sabiedrība var panākt pārmaiņas Baltkrievijā un panākt labāks valsts izveidi. Paldies! Kirija Basesku, Jēna Lepto. Vă mulțumesc mult, domnule. Bașescu kundze, vienu minūtu lūdzu. Prezidențiale din 19 de... Paldies. Vēlēšanas 19. decembrī uh, nozīmēja soli uz atpakaļ Baltkrievijas demokrātiskajā attiec, uh, attīstībā un attiecībās ar ES tika izmantota vārdarbība, tika aizturēti un apcietināti opozīcijas līderi. Protams, ka tas politiskos konfliktus nevis vājināja, bet tieši pretēji uzkurināja vēl vairāk. Jāņem vērā, ka šīs problēmas noved arī pie problēmām sociālajā jomā. Uh, un uh, Minskai nedemokrātiskas vēlēšanas uh, īstenībā nebija kā veikls turpināt izmantot priekšrocības, ko tā roda, slēdzot partneru attiecības ar rietumu valstīm. Jāņem vērā, ka uh, līdzīgas uh, problēmas ir arī citos reģionos, piemēram, Gruzijā un Moldovā. Es domāju, ka runājot par uh, austrumu partneru attiecībām, ir jāpiemēro stingras un neatliekams sankcijas attiecībā pret Baltkrieviju. Paldies! Lisek, Jenlepto.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 Viņi uzgrieza rādio un klausījās uz katru vakaru BBC vai Deutsche Welle vai Radio Brīvība, lai noskaidrotu, kas notiek Polijā. Vēl kāds jautājums. Kā Valensa varēja izdzīvot, kā opozīcijas vadītāji, kas tika atlaisti no darba, varēja izdzīvot? Viņi izdzīvoja jo arotbiedrības no Amerikas Savienotām valstīm finansiāli viņus atbalstīja, un tie, kas klausījās rādio, klausījās tāpēc, varēja klausīties tāpēc, ka radiostacijas kāds finansēja. Un tieši tāpēc Baltkrieviem ir jādzird patiesība, un viņi ir jāfinansē. Paldies! Šešņi. Pilnīgi piekrītu kolēģiem un domāju, ka sankcijām pret Lukašenko rokas puišiem ir jāstājas spēkā. Te pašā laikā ir jāpalīdz sabiedrībai un nevalstiskajām organizācijām. 2014. gada hokeja čempionāts ir jāceļ Baltkrievijā. Es domāju, ka tas būtu ļoti efektīvs līdzeklis pret Lukašenko. Jo viņš, Lukašenko, ir hokeja līdzjutējs un tas katrā ziņā paceltu valstī spiedienu, protestus. Es domāju, ka to var pieņemt, protams, Hokeja federācija. Tas varētu uzlabot viņu imidžu, viņu tēlu, jo pretējā gadījumā mēs uh, nonāksim situācijā, ka cilvēks, kas ir deportējis daudz cilvēkus, netiks nosodīts. Es domāju, ka mēs pieņemsim pareizo lēmumu. Κύριος Εσαΐα, η κυρία Εσαΐα για ένα λεπτό. Sasēvku. Paldies. Ir labi, ka mēs rūpējamies par Baltkrieviju, bet līdz šim rūpes nav nesušas augļus. Mums ir partnerības programma kur bija politiska un ekonomiski labumi Baltkrievijai, un līdz zināmai punktam tā bija veiksmīgi, taču kā Rubika kungs teica, tagad mums ir jāpalīdz opozīcijai Baltkrievijā. Bet mums ir nepieciešams sankcijas pret vadību, bet tādas sankcijas, kas, no kurām necietīs pilsoņi kas ir zaudējuši tik daudz savā demokrātiskajā attīstībā, iespējas strādāt ārzemēs, iespējas mācīties ārzemēs. Mums tā tad ir jāsolidarizējās ar Baltkrievijas tautu un jāpalīdz tai atbrīvoties no diktatora. Paldies! Pēdējais. Boris Kungs. būtu labi. Varisko. Paldies! Šis ir solidaritātes brīdis ar Baltkrieviju, pēdējo diktatūru Eiropā. Mums tā ir jādemonstrē, zinot, ka fondi šim mērķim ir ierobežoti, tāpēc es ieteiktu finansu palīdzības projektu opozīcijai. Arī jaunieši šeit varētu palīdzēt. Simtiem tūkstoši studenti no Baltkrievijas nevar mācīties ārzemēs, un arī Baltkrievijā Tāpēc gribētu sagatavot speciāli Erasmus programmu, kas būtu vērsta uz Baltkrievu studentiem. Tas nemaz nebūtu tik sarežģīti. Domāju, ka ilgtermiņa iespējas Baltkrievu demokrātijai būtu ļoti iespaidīgs. Ar to arī diskusiju beidzam. Aštons kundzei vārds. Paldies, paldies visiem, kas piedalījās šai diskusijā. Ļoti fokusētā, pārdomātā diskusijā. Protams, es izstudēšu jūsu rezolūciju par šo ļoti izaicinošo jautājumu. Krīze sākās strauji, Viss ir noticis strauji, diemžēl ne pozitīvā virzienā, nevis tā, kā mēs to gaidījām. Taču aizturētie cilvēki ir jāatbrīvo, un Baltkrievijā ir nepieciešams reformu process. Es ceru, ka parlamenta sadarbība turpināsies šajā procesā. Kā daudzi ir teikuši un atbalstījuši manas idejas Mums ir skaidri jāpasaka, ka tas, kas notika, ir nepieļaujams, ka mēs esam gatavi spērt soļus, bet gribam arī atbalstīt pilsonisko sabiedrību, studentus, mēdījus. Ja drīkstu, es virzīšos uz priekšu, ņemot vērā jūsu teikto. Kad es tikos ar opozīcijas līderu ģimenēm, man bija viegli viņiem pateikt, ka mūsu cilvēku intereses ir palīdzēt viņu radiniekus atbrīvot no cietuma un Baltkrieviju attīstīt pozitīvā virzienā. Arī ārlietu ministram es skaidri pateicu, ka viņiem ir jāmaina kurs uz pretējo, un ja viņi to nedarīs, tad starptautiskā sabiedrība darbosies. Paldies, kolēģi! Tātad šis jautājums ir beigts, mēs par to balsosim rīt trijos. Tagad ir 6.15. 5 minūšu starpbrīdis. Varam iet arī uzreiz uz priekšu 5 minūtes. Uzreiz turpinām. šī problēma jau tika paredzēta. Ja? Man, diemžēl, jāiet runāties par Irānas un Turcijas jautājums, un tagad Felikungs turpinās šo diskusiju. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Δάργιε κολέγι. Saskaņā ar darba kārtību mēs tagad uzklausīsim Gomešas kungu.